Bien, chers collègues, je vous invite. Dārgie kolēģi, aicinu ieņemt vietas. Mums ir paredzēta ļoti svarīga sanāksme. Uzklausīsim referentus Fernandesa kungu un Bulmana kungu, kas iepazīstinās ar savu ziņojumu projektu. Un Protams, ka mums ir paredzēta arī ļoti plaša viedokļu apmaiņa. Vai varam apstiprināt darba kārtību? Iebildumu nav. Tad 23. aprīļa, nē, 24. februāra, 26. februāra un 10. Uh, marta Mm, protokoli var tikt apstiprināti. Nekādu komentāru vai iebildumu nav. Tad šie protokoli ir apstiprināti. Un aicinu ķierī kungu izteikties, ja viņš to vēlas, sanāksmes sākumā. Žan. Paldies, Žan. Šī sanāksme ir ļoti svarīga. Nu jo referents ir, referenti ir iesnieguši ziņojumu projektu. Mēs esam saņēmuši ekofinu nostāju. Šodien parlaments iesniegs, eh, iepazīstinās ar savu ambiciozo rezējumu. Tā ir liela iesaistība, jo mēs arī esam ļoti iesaistījušies. Mm. Tomēr ir ļoti saspringts kalendārs un arī sanāksme pulksten astoņos no rīta. Un par kaut ko liecina, mēs esam eh, apņēmušies ievērot paredzētos termiņus, lai Junkera plāns varētu būt darboties spējīgs īstajā brīdī. Liels paldies Udo par eh, ieguldītajiem pūliņiem, lai nonāktu pie tik angažēta ziņojuma īsā laikā, un ļoti ceru, ka šīs dienas debates būs ļoti būtiskas, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu ar visiem nepieciešamajiem grozījumiem. Lai debates būtu auglīgas, turpina priekšsēdētājs, un tā kā jūs uh, Daudzi no jums vēlas izteikties pēc tam, kad būsim uzklausījuši referentus, kas ieguldījuši būtisku darbu, tad katram būs iespēja izteikties 2 minūtes 30 sekundes, tā lai pēc iespējas vairāk varētu izteikties un tā lai referenti arī varētu sniegt savas atbildes uz jautājumiem. Ja citu komentāru nav, tad es aicināšu Fernandesa kungu izteikties pirmam. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu portugāliski. Todos queria cumprimentar o meu colega correlator. Es vēlos uh, līdz referentam Udo Būmanam pateikties un pateikties arī līdzstrādniekiem, kuri ir piedalījušies uh, šā ziņojuma sagatavošanā. Tas ir pirmais solis, bet tas ir ļoti svarīgs solis un garš ceļš sākas ar pirmo soli. Un mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk pieņemt šo ziņojumu, pabeigt darbu līdz jūnijam, kā tas ir paredzēts. Šis fonds ESIF ir iespējams uh, nodrošināt komplementaritāti, lai palielinātu investīciju apjomu, lai radītu jaunas darba vietas, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem, un mums šī izdevība, šī iespēja ir jāiesmanto. Tas ir arī izaicinājums uh, reģioniem, valstīm, arī uh, zinātniekiem un pētniekiem. Tas ir izaicinājums, viņiem ir iespēja tagad šos atklāt savus atklājumus uh, reāli izmantot un ieviest dzīvē un mēs eh, varam teikt, ka šī garantija, ko mēs eh, sniedzam, eh, to mēs nevaram pēc tam paņemt atpakaļ atpakaļ. Mums ir nepieciešams radīt uzticību uzņēmējiem, un šis garantija fonds ir jāaizsargā Eiropas parlamentam. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir pamats šā plāna ticamībai. Un runājot par uh, garantiju fonda izveidi, ir jāizmanto arī elastība. Un abām budžeta iestādēm, parlamentam un padomei ir jāvienojas par garantiju fonda izveidi un jāievieš ja elastība, lai eh, šo garantiju fondu varētu maksimāli uh, efektīvi izmantot. Tātad šie 8 miljārdi no budžeta un 16 miljārdu garantija, to mēs nevaram mm, nekādi pakļaut šaubām un tas ir jāaizstāv un Eiropas parlamentam ir jāpiešķir pilnvaras kontrolēt plāna īstenošanu. Un mums ir jānodrošina, lai lēmumi par uh, Uh, finansējumu piešķiršanu, par aizdevumu piešķiršanu tiktu pieņemti objektīvi bez nekādas politiskas ietekmes. Un uh, šis mērķis mums ir jāaizstāv, un tāpat ļoti svarīga ir parlamenta īstenotā kontroli un parlamenta līdzdalība šai procesā. Mēs esam nonākuši pie tāda tādā brīdī, ka mēs uh, varam uh, šo priekšlikumu atbalstīt, bet var tikt iesniegti vēl grozījumi, bet šiem grozījumiem ir jābūt tādiem, kas palīdzētu uh, šo procesu veicināt, bet ja ir grozījumi, kas uh, rada uh, varētu apšaubīt šī plāna īstenošanu, tie varētu arī aizkavēt visu šo procesu un fonda izveidi. Tātad šajā īstajā laikā mums ir jāapspriež daudzi un dažādi uh, jautājumi, un es eh, negribu pieļaut iespēju, ka, ka mūs varētu apšaubīt to, ka mēs visu esam izrunājuši, izdiskutējuši, tādēļ šī diskusija ir nepieciešama. Un es vēlreiz vēlos pateikties kolēģiem par eh, sadarbību, pateikties kolēģim Bulmanam, uh, par sadarbību, un es esmu pārliecināts, ka šis projekts uh, vainagosies ar panākumiem. Liels paldies! Paldies, tagad vārds Udo Būmanam. Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Es arī vācu valodā runāju. Uh, es arī vēlos pievienoties pateikt pateicības vārdiem, ko teica uh, Fernandes kungs, un uh, šis uh, darbs virzījās uz priekšu ļoti ātri, pateicos sēnu referentiem, visiem darbiniekiem, arī tūkojums tika nodrošināts ļoti īsā laika posmā, un uh, Jose Manuels arī uh, ļoti uh, atbalstīja un viņām bija tāda draudzīga attieksme. Mēs uh, nostādījām šo jautājumu uz pareizajām sliedēm, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tātad par ko ir runa? <clears throat> es pietiekami bieži esmu norādījis, ka šis uh, investīciju plāns jau sen bija nepieciešams. Mēs eh, jau ilgi to gaidījām parlamentā, un paldies Dievam, tagad Junkera komisija nāk klajā ar šo priekšlikumu, lai Eiropa var investēt savā nākotnē. Un šīs iesaistītās komitejas darīs visu iespējamo, lai to pēc iespējas ātri un efektīvi īstenotu. Un mums ir uh, uh jāpārvar uh, vilšanās, uh, cerams, ka tā būs tikai tāda īslaidzīga vilšanās, jo dalība valstis nav pagaidām sekojušas uh, komisijas aicinājumu līdzfinansēt šo fondu un tas ir nožēlas vērts tieši tādēļ, ka šis fonds būs kā svīra, lai palielinātu finansējumu un aizdevumus. Līdz šim tikai četras dalību valstis - Francija, Itālija, Spānija un Vācija ir uh, paziņojušas par ieguldījumiem ar Nacionālo uh, investīciju banku starpniecību un uh, vajadzētu, lai citas valstis seko šo dalību valstu piemēram. Un uh, sadarbībai starp ESIF un nacionālajām reģionālajām investīciju bankām un uh, privātajām un publiskajām platformām uh, ir jābūt sadarbībai, un ša, šī sadarbība ir ļoti būtiska. Un mums ir jāraugās uz to, lai šī sadarbība būtu veiksmīga. Ko tas nozīmē? Nevar būt runa vienkārši par rentabilitāti, par fonda renacionalizāciju. Kritērijiem ir jābūt Eiropas mēroga kritērijiem. Un tas ir jāzina gan dalību valstīm, gan reģioniem, lai mēs varētu īstenot labu sadarbību un lai darbojošās personas reģionos un dalību valstīs varētu izmantot fonda garantijas un mums ir jārod uh, gudri risinājumi un ir jāsaņem atbilstoši priekšlikumi. Un uh, uh, ir arī paredzēts izvērtēt šos projektus atbilstošās Eiropas līmeņa ekspertu grupās. Tāpat ir nepieciešams raudzīties uz to, lai tās būtu labas investīcijas un lai uh, mēs nefinansētu to, kas jau tā tiek finansēts, un mums ir jānodrošina papildus finansējums, un tā ir jādefinē. Šiem projekt, ir paredzēts, ka šie projekti, ko finansēs fonds, būs uh, riskantāki. Un arī ir jāaizpilda investīciju trūkums, kas, piemēram, enerģētikas, transporta, infrastruktūrā mazos vidējos uzņēmumos ir jāmodernizē enerģijas infrastruktūra, uh, energo uh, apgādes uh, drošība un Eh, ir jāvienojas par eh, šādu projektu kritērijiem, kam ir lielāks eh, risks, kas nodrošina komplementaritāti. Nākamais punkts. Kā, šī finans, kā šis finansējums tiks nodrošināts? Šeit mēs balstamies uz Eiropas investīciju bankas kompetenci. Uh, un saskaņā ar 4. pantu uh, tas tiks īstenots un Eiropas budžets uh, ir uh, garants un uh, viss uzņēmēji darbības uh, risks ir garantēts ar Eiropas uh, budžetu. Š... Uh, un tā tad. Uh, uh, Un šīs sanāksmes beigās jūs varētu man iedot nedaudz no saviem ietaupījumiem, un tas būs tāds uh, eksperiments. Mēs, uh, nu, uh, jūs izskatāties uzticams un jūs uh, noteikti piekritīsiet, ka arī mēs esam uh, uzticību pelnījuši, mēs varam parūpēties par jūsu naudu, mums ir savstarpēji izpratne un mēs varam parūpēties par jūsu naudu un uh, to gudri investē. Tātad situācija ir tieši tāda, kā es nu pat aprakstīju. Eiropas parlaments darīs visu, lai šīs garantijas darbotos, bet mums ir jānodrošina, lai Eiropas nodokļu maksātāji varētu mums uzticēties, ka tas viss, ka viss šis projekts vainagosies ar panākumiem. Un nevar vienkārši tā eh, paziņot, ka mēs vēlamies birokrātisku monstru izveidot, kas visu kontrolēs. Nē, mums ir jānodrošina garantija ar demokrātiskās atbildības starpniecību. Mēs vēlamies zināt, kāda šī sistēma ir, kā tā notiek, eh, kā tā darbojas, kādi lēmumi tiek pieņemti un kas Mēs vēlamies arī zināt, kā š, tiks izraudzīt šā fonda pārvaldnieki. Mēs gribam teikt savu vārdu. Mēs neaizstāsim citas institūcijas, mēs neiejauksimies citu kompetencē, bet mūsu pienākums ir nodrošināt, ka viss šis process notiek atbilstoši. Paldies! Merci, Lielas paldies! Tagad eh, dosim eh, vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties, reaģēt uz eh, nu pat eh, izskanējušo, ko dzirdējām no Fernandesa kunga un Bulmana kunga. Um, Gracias, presidente. Evidentemente, después de haber. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau dzirdējām divus referents, un patiesībā nav īpaši daudz, ko šeit varētu piebilst. Gribēju tikai atzīmēt, ka uh, ir bijusi lieliska sadarbība starp uh, mūsu grupas locekļiem un referentiem. Mēs varējām arī vairāku gadu garumā jau debatēt un mainīties ar idejām par budžeta jautājumiem. Mēs varējām ieguldīt arī savus sociālistu grupas idejas. Un tās idejas, kas mums bija svarīgas, ir arī atspoguļotas priekšlikumā. Tās figurē gan Būman ziņojumā, gan arī Fernandes ziņojumā. Gulman kungs akcentēja elastību, un jūs, kā budžeta komitejas priekšstādētā, zināsiet, ka tas eh, ir vārds, kas tiek izmantots visbiežāk, un no pirmās dienas mēs tiešām nezinām, kas notiks nākotnē. Un eh, tad, kad, eh, kad mēs runājam par finanšu ietvaru, un tagad mēs runājam atkal par to pašu, un jāatzīmē, ka budžetam ir jābūt ļoti elastīgam, jāpielāgo vajadzībām, un tagad mēs runājam par Junker plānu. Mums ir jāizmanto visi elastības instrumenti, kas ir budžeta ietvarā, lai mēs varētu finansēt uh, mūsu plānus. Kāpēc mums ir nepieciešams šodien um, lēmt uh, par to, uh, ka mēs daudz programmas kā Raizina 2020, Connecting Europe, kāpēc mēs mazinām tur uh, Eh, finansējumu. Mēs eh, tiešām runājām daudz par to, lai rastu finansējumu šīm idejām. Un tagad mēs to mazinām un mēs runājam par to, ka ir nepieciešams nodrošināt garantiju fonda finansēšanu, kas eh, saskan ar <clears throat> Junkera plānu. Tagad mēs programmas mazināsim tās citas, bet um, šeit ir jāatzīmē, ka esošā garantija, kas ir šodienas priekšlikuma, tas ir Junkera plāna pamatā, šī garantija, šī garantija fonds netiek um, apdraudēts. Un um, par to jautājumu nav. Un 16 um, miljārdi garantijas summa tā ir budžetā. Un ja mums ir <clears throat> nepieciešams Eh, paņemt šo naudu, tad tā arī budžetā būs atrodama. Mēs eh, nevaram šobrīd runāt par 2017. gada budžetu. Varētu gadīties, ka 17. gadā ir kādas programmas, kas nav īstenotas tā kā paredzēts. Mums bija līdzīga situācija ar 15. gada budžetu. Mums ir arī programmas, kur finansējums ir pieejams. Tomēr Kāpēc būtu jāmazina šīs programmas finansējums, tās ir tās minētās programmas <clears throat> Connecting Europe and, um, un um, apvārsnes 2020, tātad šeit tiek mazināts finansējums, kāpēc tas būtu jādara, mums ir jādomā par citām sfērām, citiem mehānismiem, kas palīdzēs mums rast finansējumu šim projektam. Es domāju, ka no budžeta viedokļa mums ir jāietur miers, jāizskata šis priekšlikums, kas ir tehniski perfekts, mēs varam to uh, arī aizstāvēt. Mēs nekādā veidā šo garantiju summu no Eiropas budžeta neapdraudēsim, tas strādās, mēs sadarbībā ar Eiropas investīciju banku. Un tagad ir pienācis laiks diskutēt iekšēji par grozījumiem, bet um, es domāju arī, ka padome ir, ir jābūt pilnībā informētai par to, ko mēs runājam šeit parlamentam. Tas ir mūsu kopīgais darbs. Paldies! Paldies būs jāpārliecina padome Lunes kungs tagad. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Ašvort kungs diemžēl nav varējis ierasties šodien, tomēr es ar viņu runāju ļoti daudz par ESIF, noteiktu koncertīvo grupas EKK grupas pozīciju. Investīciju trūkums Eiropā izriet no mūsu konkrēta spējas trūkuma, tāpēc es e, centīšos izteikties divu pus minūšu laikā, tas ir mūsu e, ierobežotais reglaments, bet galvenais ir konkrēta spējas trūkums, un, un tāpēc ir jāsaprot, ka ESIF fails nevarētu būt uzskatīts par alternatīvu struktūru reformām vai arī publiskam finansējumam un attiecīgiem projektiem dalībvalstīs. Mums ir jāsaprot, ka mēs atrodamies ārkārtas situācijā, un kā jau mēs teicām iepriekš, šādā neparastā laikā ir nepieciešami eh, neparasti pasākumi, ekstraordināri pasākumi. Tāpēc eh, mēs varam arī diskutēt par ESIF eh, jautājumu, par investīcijām, bet būtu ļoti dīvaini uzskatīt šo mehānismu par pastāvīgu līdzekli, kas varētu sakārtot visu situāciju ar informāciju investīcijām. Otrs eh, jautājums ir šis pagaidu raksturs eh, ESI fondam. Eh, es uzskatu, ka tas nav fonds, tā ir drīzāk garantija. Un, ja mēs gribam, lai privātais sektors piedalās šajā projektā, es domāju, ka mēs visi gribam, lai privātais sektors tur piedalās, uh, Eh, tad ir jānodrošina neatkarīga projektu atlase, jāizvērtē katra projekta labās un sliktās puses. Ja nebūs tāda privātā sektora iesaiste, tad eh, arī viņi nebūs stimulēti iesaistīties šajā fondā. Tāpēc mēs gaidām turpmākās debates, mēs neesam īpaši entuziasti politiski eh, runāt par šo geogrāfisko naudas līdzekļu sadalījumu vai arī par valdes lomu. Uh, balsošanas tiesības, tas arī ir interesants jautājums, eh, balsošanas tiesības vai balss tiesības valstīm, kas piedalīsies šajā mehānismā, bet eh, vissvarīgākais mums, vitāli svarīgi mums ir, eh, lai būtu tā, ka SIFONS nemazinātu DFS nolīgumus. Ja mēs runājam par šo fondu, kas ir bāzēts Eiropas budžetā, tomēr mēs arī paturam prātā visus šos jautājumus, kas ir saistīts ar fundamentāliem pētījumiem, un, protams, par šo te pēdējo jautājumu mums būs šajā parlamentā milzīgas debatas. Paldies. Morisāna kungs. Thank you, thank you, Chairman. Uh, dear colleagues, two, three points which I... <laughs> Paldies, kolēģi. Divi vai trīs uh, punkti, kurus es gribētu izcelt mūsu debatē. Vispirms es gribēju likt uzsvaru uz uh, pārskata atbildību un arī uz lēmumu pieņemšanas procesa caurskatamību ESI fondā. Tādā veidā mēs nodrošināsim šī fonda labu funkcionēšanu, un es gribēju vēl pasvitrot, ka jebkura politiskā iejaukšanās projektu atlases procedūrā būtu jānovērš, un tas ir skaidri jāpasaka. Un ir jāatrod arī līdzekļi, lai šo dem demokrātisko pārskatu atbildību nodrošinātu, jo īpaši rīkojieties pret atsevišķām iestādēm, kas varētu nepareizi īstenot fonda mērķus. Un tāpēc es esmu pret investīciju komitejas locekļu ievēlēšanu tieši balsojot politiskajās aprindās. Mums ir jāpatur kontroli un šī sistēma, kur mēs uzklausām kandidāts, bet galējo lēmumu pieņem šī valde, Un tādā veidā mēs pakļausim šo struktūru demokrātiskai atbildībai un arī nodrošināsim, ka kandidāti tik piedāvāti pēc kompetences kritērijiem. Otrkārt, runājot par garantiju. Es uzskatu, ka ir elastība, kas parādās arī parlamenta ziņojumā, un mēs atbalstam šo elastību. Un par to runā arī runātāji, kas izteicās pirms manis. Uh, Mēs eh, domājam par to, no kurienes nāks resursi katru gadu, lai negatīvi neietekmētu jau esošos projektus. Bet 8 miljārdus ir jāizmanto tādā atbildīgā veidā, lai nerastos nekādi jautājumi no privātā sektora puses. Uh, lai nevajadzētu viņiem raizēties par to, vai 8 miljardi vispār būs un kā tiek, tiek, tiks izmantot. Un nedrīkstētu mazināt šo summu. Un vēl Bulman kungs ļoti pareizi atzīmēja, ka dalību valstīm būtu jāpiedalās, jāiesaistās, jā, šajā fāzē dalību valsts nav iesaistīts pilnīgi. Un es domāju, ka tas notiek dēļ tā, ka stimuli šai iesaistē nav pārāk spēcīgi. Šobrīd valdē e, ir šīs balsošanas tiesības, e, arī saistība ar stabilitātes un izaugsmes paktu. Kopumā sekot, šeit nav īpaši daudz motivācijas vai stimulu dalībvalstīm, un ja mēs gribam to stimulēt, tad mums ir jāpadomā par to, kā motivēt, lai piedalītos. Paldies! Merci, Monsieur Pals. Balci kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos uh, vispirms pateikties referentiem par tiešām labi veikto darbu, un tas, šī pateicība attiecas arī uz ēnu referentiem. Uh, es domāju, ka invest sektoriem nav nepieciešami eh, politizēti projekti, bet gan eh, plānošana un tiesiskā paļāvība. Un eh, no šāda viedokļa ir jāskatās, vai ir nepieciešams kāds uzlabojums. Ir runa par investīciju komitejas neatkarību un par projektu objektīvu izdevumu vērtēšanu. Un, uh, ja š, mums ir jādomā par to vispār, kādi projekti tiks īstenoti, un ir jāliek galvenais akcents uz projektu ekonomisko ilgtspējību. Un tāpat ir svarīgi, lai ne, es neradītu nekādus papildu birokrātiskos šķēršļus. Un, uh, Eh, jautājums arī par to, kas tad pildīs visus šos uzdevumus. Šeit ir runa par Eiropas investīciju banku un starpnieku bankām. Tā šādā veidā mēs rādām papildu šķēršļus, un tas gal galā nebūs mūsu interesēs eh, būtu drīzāk jāveic pētījums par uh, efektivitāti, par to, uh, kā tas veicinās nodarbinātību un ja projekts ir labs, tad, uh, protams, tam būs arī pozitīva ietekme uz nodarbinātību. Un eh, tāpat es gribu izteikt eh, šaubas par šo investīciju konsultatīvo centru, kā tas ir iecerēts. Vai nu eh, bezmaksas vai nē, ir uh, Uh, jānodrošina pieeja šiem, uh, šiem konsultācijām, un galvenais mērķis ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Zanikunkam vārds. Paldies priekšstādātājiem. Pirmais uh, līdz referenta priekšlikums ir solīts uz priekšu, ja salīdzinam. Uh, šo priekšlikumu ar komisijas dokumentu. Ir pozitīvi, ka mēs liekam akcentu uz projektu kritērijiem, uz papildinātību, uz riska profilu un arī šis MVU mm, priekšlikums ir ticis sašaurināts, kas sākotnējā priekšlikumā bija pārāk plašs. Tad es arī esmu gandarīts par pārvaldības aspektu uzlabošanu, ka ir lielāka demokrātiskā atbildība ieviesta, bet nepieciešams ir arī palielināt cauradzamību, jo īpaši tām operācijām, ko veiks fonds, un lai tas būtu visos darbības līmeņos. Vēlreiz vēlētos paust savu skeptisko nostāju pret Eiropas investīciju konsultāciju centrs. Ja nemaldos, 110 miljonu eiro būs paredzēti šim centram, un es eh, neesmu droši par pievienoto vērtību, kāda šim centram būs. Par eh, grozījumiem, ar kuriem iepazīstināšu, uh, Te ir jāmin atsevišķi punkti. Investīciju kritērija nav gana skaidri, kaut tas ir ļoti svarīgi, runājot par resursiem. Manuprāt, nu, priekšlikums, kas ir iekļauts, ir nedaudz e, izplūdis, protams, varbūt ieviest var, ir iespējams ieviest elastību, bet varētu būt neskaidrības budžeta plānā no investoru viedokļa, ka viņi nevarētu izpildīt saistības. Mēs vēlētos uh, līdzsvara mm, pārskatīšanu saistībā ar infrastruktūrām paredzēto finansējumu un finansējumu, kas paredzēts MVU. Mēs vēlētos tā, lai MVU vairāk tiktu ņemti vērā, jo viņi veicina izaugsmi. Tieši MVU to nodrošina. Un uh, vajadzētu vairāk uh, finansējumu vērst uz projektiem, kas mm, sniedz arī īstermiņa rezultātus, bet arī vidējā un ilgtermiņa vied, uh, ieguvumus no ekonomikas un mm, um, sabiedrības viedokļa. Un tad par mm, pēļņu arī tur ir jāstrādā, lai atrastu labāku risinājumu. Paldies, Boga kungs! Eh, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, arī eh, runāju, es runāšu par jaunā uh, instrumenta finansējumu. Es gribu teikt, ka arī iepriekšējos periodos ir īstenotas publiskās privātās partnerības un Eh, var arī eh, būt tā, ka projektu rezultāti būs tikai nākamajā daudzgad finanšu schēmā un eh, pat ja ir uh, strīdīgas debates, šeit ir dažādas intereses. Mēs dzirdējām par plānošanu un tiesisko paļāvību, jā, tas ir pareizi, tas ir procesa, procesa elementi, bet es ceru vismaz, ka komisija uzņēmsies iniciatīvu un dalību valstis atbalstīs, kā uh, Uh, iedarbināt šādus uh, procesus, vai mums ir nepieciešams tādas garas procedūras, lai dalību valstis uh, varētu būvēt tuneļus un tiltus, uh, neapdraudot demokrātisko ticamību, bet uh, mēs uh, stāvam viens otra ceļā, īstenojot nodarbinātības jautājumus um, Eiropā. Tagad par komisijas ierosinājumu varbūt uh, vienkāršākie risinājumi nav vienmēr tie labākie, bet es būtu vēlējies, lai komisijas pieeja būtu radošāka. Mēs jau esam sagādājuši, eh, piedzīvojuši Barozo pirmās un otrās komisijas eh, projektus. Mums ir nepieciešama radoša domāšana un tādu projektu atbalstīšanu, kam sākotnēji nav piešķirts finansējums. Ir runa par pētniecību, mums ir bijušas garas sarežģītas diskusijas par daudzgad finanšu schēmu un arī 18. un 19. pāns svītrošana būtu pareizais risinājums. Un mums ir jāmeklē alternatīvas gan mūsu komitejā, gan uh, komisijā, lai nodrošinātu visdzīvotspējīgāko risinājumu attiecībā uz uh, garantijām. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu vācu valodā. Saka Lukas kungs. Mani uh, satrauc tas, ka tiek uzsvērts uh, tas, ka trūkst laika un laika trūkums ir slikts padomu devējs, it īpaši, ja runa par vērienīgu projektu, kura izmaksas vairāk nekā 300 miljārdi eiro. Un es šeit norādīšu uz divām lietām, par kurām mums būtu daudz vairāk jāpadomā nekā tas šobrīd ir. Pirmkārt, uh, ir eh, lieta, kā šajā ESIF uh, eh, ir valsts uh, atbalsts. Uh, Eh, uz šo valsts atbalsts, eh, valsts atbalsts vienmēr tiek atbilstoši uzraudzīts un ierobežots no, um, no likuma viedokļa. Tālāk eh, ir jādomā par to, uh, kādas tirgus iespējas ir finansēt šo projektu. Lai saņemtu privātu finansējumu, ir jāspēj, jā, šim projektam jābūt uh, Uh, jābūt rentablam, bet ja projektā tiek uh, iz, iemaksāts arī valsts atbalsta, tas ir konkurences kropļojums. Bet ja šīs projekts, teiksim, uh, nekonkurē ar citiem projektiem, tad tas ir monopols, un vai monopols arī būtu jāfinansē no ar valsts atbalsta palīdzību. Otrs jautājums ir šī komplementaritāte. Bulmana kungs norādīja, ka šo komplementaritāti vajadzētu nodrošināt attiecībā uz riskantākiem projektiem. Manuprāt, tas ir maldīgs secinājums. Tas balstās uz tādiem neskaidriem aprēķiniem un prognozēm. Un uh, tas uh, varētu novest pie tā, ka šie projekti tiek pasniegti kā riskantāki, kaut gan tie varētu gūt finansējumu parastā veidā. Tas nozīmē, ka uh, projekti tiks. Uh, uh, projektos tiks iekļauts lielāks risks, lai saņemtu valsts atbalstu. Paldies, vārds Donānu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs esam mm, visai eh, ilgi domājuši, lai saprastu, mm, kāds bija Junkera Mm, uh, situācijas um, tonis, un uh, tagad mēs uh, redzam, nu, mēs cerējām citu lietu, mēs cerējām finanšu, publisko finansējumu, jo te ir banku garantijas iesaistīts. Es domāju, ka tā arī ir jārīkojas, bet Fernandesa kungs runā par uh, garantijas eh, maksātspēju, un uh, Junker kungs arī par to runā, bet es domāju, ka šī maksātspēja neizslēdz elastīgumu, un es pateicos referentam par virzību šajā uh, virzienā. Es pat domāju, ka jāiet ir tālāk, jo būtu žēl mm, atteikties no finansējuma, pētniecības jomā konkrēti. Uh, Nu, un es domāju, ka te būtu liels risks, eh, jo eh, fundamentālā pētniecība mm, tas ir eh, savienības nākotnes jautājums. Un, jā, nu, nu, Junker kungs saka, ka mēs nevaram tur tērēt naudu, bet tajā pašā laikā mm, mēs ne, nekas neliedz mūs to tur tērēt. Un te ir tomēr zināmi trūkumi, jo ir jāturpina strādāt pie Eiropas resursiem. Uh, par eh, šo starp, mm, par šo nodokli un Un tagad mēs sākam par to domāt, un es domāju, ka arī oglekļa no, pie šī nodokļa jāstrādā, pie, mm, ro, pie nodokļu uz robežām jāstrādā, pie mm, cīņas pret krāpniecību jāstrādā, ir kāda sistēma jāievieš un, un par krāpniecību, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. No krāpniecību ar nodokļiem un ne tikai jāatbalsta garantijas, bet ir jāiet vēl tālāk. Runājot vēl par garantijām, ir arī nu, valsts bankas un reģionālās, kas varētu iesaistīties mm, šajā garantijas jomā, un mēs varētu viņus vairāk iesaistīt. Jebkurā gadījumā, ņemot to visu vērā, es eh, tiešām ļoti vēlētos, lai mēs eh, neaizskaram fundamentālās pētniecības jomu. Uh, Es, man ļoti žēl, bet uh, daudz tiek runāts par enerģētisko savienību, par enerģijas ietaupīšanu, par starpsavienojumiem, par atjaunojumiem, uh, resursiem, nu, bet uh, te es domāju, ka ir uh, tiešām vesels uh, lauks, kur darboties saistībā ar ogļūdeņa rādi, un būtu ļoti žēl tur um, sev šo iespēju liekt. Liels paldies, Levandovska kungs! Thank you. First point on budget. Paldies vispirms par budžetu un pēc tam, ja laiks atļaus, par projektu atlasi. Es eh, klausījos iepriekšējos runātājus, arī iepriekšējās gadījums, kad Junker plāns tika prezentēts, un eh, radās man tāds iespējas, ka komisijas iesaistīšana budžeta jautājumos nav īpaši problemātiska šajā ziņā, un padomēji arī esot eh, bez problēmām. Un tagad iznāk, eh, ka parlaments ir vienīgā institūcija, kas runā par to, kā iesaistīt eh, garantijas nolūkos Eiropas budžetu. Šeit es gribētu atzīmēt, ka vajadzētu vismaz eh, izmēģināt šo finanšu garantiju mehānismu, kas ir ārpus Junkera piedāvājumu, izmantojot griestu maksimālās vērtības, finansiālās stabilizācijas mehānismu. Katrā ziņā mēs varētu varbūt izprovocēt padomi, varbūt, ka varētu izmēģināt arī šos citus finansējumu modeļus. Eh, tagad ir variants konfrontēt ar parlamentu, lai parlaments apstiprina šo līmeni zem maksimālās vērtības. Eh, ir konfrontācija ar pētniecības aprindām. Eh, un 14% ir tagad līmenis, kā var pieteikties uz grantiem, un 9 no 10 tiek noraidīti, 9 no 10 pieteicējiem. Tāda ir šī normālā situācija. Es domāju, ka vajadzētu padomāt par to, kā piešķirt alternatīvi šo finansējumu. Viens variants ir jau grozījumos deliģēt gada procedūrai šo lietu. Tā ir tāda laba starppozīcija, laba provokācija padomē. Visiem ir zināms, ka. Uh, parlamentam kontroles palielināšana un nu, noteiktības mazināšana, tā ir kā multiplikātora efekts. Bet šeit ir arī komplicētas procedūras, gada procedūra ir komplicēta, un otrkārt es gribēju par šo um, veiksmēs performance rezervi teikt. Uh, no sākuma padome um, bija ierosinājušo pozīciju, tomēr tas netiek atbalstīts uh, šeit. Uh, Eh, ir eh, jau mēs iejaucamies eh, kohēzijas jomā, kas ir ļoti pretrunīga. Mēs šeit attālinamies no mūsu sākotnējiem cipariem, un tad jūs piedāvājat šo globālo rezervi Es saprotu, kāda ir jūsu uh, doma, kolēģi, bet es domāju, ka mēs varētu vismaz nedaudz paprovocēt padomi, meklējot šīs alternatīvas. Tālāk uh, par šo provokatīvo projektu atlasi, atkal šeit šī biznesa orientācija, kas ir arī liela jautājuma zīme šajā visā projektā. Paldies, Ekut kungs! Much, And... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties abiem referentiem par šo ziņojumu. Mēs tiešām uzskatām, ka tas ir ļoti uzlabots teksts, salīdzinot ar sākotnēju komisijas priekšlikumu. Un tādā ziņā mēs domājam, ka šis ziņojums tiešām iet vajadzīgajā virsienā. Mēs no zaļo grupas e, fokusēsimies e, uz trim galvenajām lietām, kas e, ziņojumā arī parādās, un tas ir ļoti labi. Vispirms mēs gribam par pārvaldību runāt. Šeit es dzirdēju, ka kolēģi saka, ka mums nevajadzētu politizēt šo projektu atlasi. Šeit es piekrītu tam, bet tāpat laikā mums ir jāpaturprātā, ka e, šai naudai galu galā būtu jāsniedz ieguldījums Eiropas ekonomikā, un tāpēc šī nauda ir jāizlīdo pareizi Mēs ņemam naudu ārā no budžeta, un mēs kā līdzlē mēs esam atbildīgi par šo budžetu, un mums ir jādara viss, lai maksājumi un garantijas e, tiešām ir ar attiecīgo labo atdevi. Tādā ziņā referenti grib pastiprināt pārvaldības struktūras, un tas ir labi. Otkārt par kritērijiem. Eh, trešais jautājums, starp citu, ir budžets, eh, kur mēs ņemsim eh, šo naudu, bet to es to, tad došu vārdu kolēģim Ernestam, viņš no budžeta komitejas. Bet es runāšu par kritērijiem. Šeit es tekstā redzu kādus uzlabojumus, bet tomēr ir joprojām ir tādas tukšās vietas. Uh, jo īpaši kā tiks izvērtēti un noteikti šie kritēriji. Investīcijām būtu jādod ieguldījums Eiropas Savienības mērķiem līdz 20. gadam un arī mikroekonomiskajiem mērķiem. Mēs domājam par to, kā tas viss ietekmēs nodarbinātību un IKP. Ir jānotiek šai ietekmei, un tādā ziņā tas nebūs parastais biznes, tāpēc es esmu diezgan kritisks pret komisiju Eh, pret komisijas teikto, jo viņi saka, ka nevajag daudz kritērijus, jāiet uz priekšu, bet no otras puses fonda mērķis ir stiprināt strateģiskās investīcijas un nevis parastās biznesa investīcijas. Un arī runājot par komisiju, es tiešām nesaprotu, kā viņi ir mainījuši pirmajā pantā MVU definīciju 3000 it kā ir MVO kategorijā, bet mēs zinām, ka ir tradicionāla definīcija, kur tikai 250 darbinieki skaitās, un šajā uzņēmumā tad tas ir mazais un vidējs. Un šeit atkal ir tukšā vieta, ir ļoti daudz dažādu kritēriju, Un tad atkal šī ļoti plašā MVU definīcija sanāk, ka ļoti daudzi uzņēmumi izkrīt un iekrīt um, šajā tā kā pretruna uh, Un 200, tie, tie mazie un vidēji uzņēmumi, kas nodarbina līdz 250, tie ir jau 67% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Es tieši nesaprotu šo te um, tā kā trūkumu, bet to vajadzētu nokārtot. Paldies. Thank you, Chair. To valda kungs, paldies priekšsādātāju. Nu, un paldies Fernandes un Bulman kungiem. Es domāju, ka viņu paveiktais darbs ir ļoti veiksmīgs. Un es šeit saskatu vismaz četras problēmas. Viena ir eh, komisijas vieglākais eh, ceļš. Viņi ir cenšusies apiet dažas lietas un iet vieglāko ceļu, un tas mūs novedīs mm, tādā situācijā, ka mūs mm, varētu uh, mm, nostādīt nērtā situācijā, ja mēs nespēlēsim pēc viņa noteikumiem, tad mēs būsim nobijušies un kāpēc mums izdarīs pie, spiedienu. Otrā lieta ir saspringtais laika grafiks, trešā problēma ir radošas domāšanas iztrūkums, to jau iepriekš minēja kolēģi, un uh, kas man patiešām rada bažas un grūtības ir visnotaļ primitīvais veids, kā tiek domāts par naudu, ko es saskatu komisijas uh, Mm, nostājā, jo viņiem nepieciešama nauda kā konkrēts lielums. Viņi iespējams varētu atgriezties pie Džekoba Fugo un redzēt, ka garantijas visai labi darbojas banku pasaulē. Tas bija 16. gadsimta sākumā, tas tāds jauns uh, skatījums bija to laiku banku darbā, un es domāju, ka šī daļa, ja paraugāmies uz to, kā mēs uh, sniedzam garantijas Ukrainai. Mm, tas varbūt nav ļoti labs eh, investīciju veids, jebkurā gadījumā no ekonomiskā skatu punkta, ka tas paliek budžetā un garantija pietiek. Un es domāju, ka mums tālāk būtu pie tā jāstrādā. Es domāju, ka komisijai ir jādomā par to, kuras daļas būtu jāmaina. Mums ir pašu resursi, ir DSF pārskats, griesti, mums ir steidzamība atrast un Bulmana kungs. Uh, well, that, that would... Izmantoja savu, šo izteicienu vācu valodā, ka būtu labi, ja dalībvalsts varētu parādīt to, ka tās ir mm, eiropeiski noskaņotas, un es vēl runāšu arī plenārsēdē par asaru, tāpēc tālāk vairs neturpināšu. Paldies tagad Maragal kungam. Sí, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu abām komitejai ir jāieņem pozīcija pamatnoteikumu jomā runājot par dotācijām un par šī fonda ilgspējību. Citas komitejas skatīs citas lietas. Mm, darb, darbības jomu un mm, citas lietas, kur būs arī citi akcenti. Mums ir eh, debates par kritērijiem, par nosacījumu ievērojumiem, par ievērošanu, par orientāciju un eh, valde veids projektu atlases. Neieslīgšu šo jautājumu detalizētā iztirzēšanā, bet es vēlētos runāt par trīs punktiem, kas, manuprāt, būtu jāiekļauj un ko vajadzētu normatīvi iekļaut, nevis kā vispārējos kritērijus. Šī m, mm, projekta tekstā. Pirmkārt, mēs runājam par augsta riska um, projektiem. Mēs runājam arī par komplementaritāti. Es domāju, ka te vajadzētu runāt arī par dalīto risku. Mēs zinām, ka mm, ne, nav tādas situācijas, ka ne, nebūtu nekāda riska. Un ja mēs uh, izvēlamies tikai nulles risku, tad beig beigās būs uh, nepārāk rentabli projekti. Tad uh, ilgspējīga Mm, izaugsmu ekonomikā, un šiem projektiem vajadzētu veicināt atvērtu ekonomiku, nevis veicināt mm, monopolu vai ligopolu, kā tas ir dažās situācijās ekonomikā. Tad vēl vajadzētu šim fondam mazināt atšķirības starp teritorijām, nevis ieviešot kvotas, bet vajadzētu noteikt kādus indikātorus, kas varētu ļaut izmērīt to, kā mazinās šīs teritoriālās atšķirības. Manuprāt, mums ir tāds vienkāršots skatījums uz šo fondu, ka nevajadzētu mm, nekādus nosacījumus, citādi negūsim privātos e, investoru atbalstu. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu pievērsties šim jautājumam. Mēs vēlētos turpināt debates, un es novērtēju to, kā bija referenti, lika akcentu uz to, ka uh, atlases kritēriji nav visatbilstošāki. Tieši runājot par mm, budžeta ieguldījumiem, un mēs esam gatavi runāt par šo jautājumu, domāt par to padziļināti, un referenti arī norādīja uz elastības instrumentiem, kas paredzēti budžetā, ir arī paredzētas rezerves, un te vajadzētu būt pietiekamajam pamatam, lai sāktu debates, bet tas mums neliedz domāt par citām iespējamām iemaksām. Protams, tas noteikti radīs polēmiku, runājot par šo citu iemaksu izcelsmi, bet mums tas ir jādara, mums ir par to jādomā mm, ar eh, prāta skaidrību un jādomā par šiem instrumentiem, kas varētu vēl papildināt to, kas jau paredzēts. Es domāju, ka nevajadzētu šeit apstrīdēt Connecting Europe Facility un apārsni 2020. Tā es varu secināt, ka pirmā stunda jau ir aizritējusi, saka priekšsēdētājs, un uh, um, kolēģis uh, dodas projām, Pablo Rozalo mm, pārņem uh, vadību un dodu jums vārdu. Ahora damos la palabra al señor Anemans de los no inscritos. Tiesvārds Alemans kungam kas pārstāv pie politiskām grupām nepiedarošie deputātiem. Valdies, nu, mēs neesam īpaši sajūsmā par šo lietu, bet ir jautājumi, kuros mums ir ļoti liela skepse. Manuprāt, tas ir politisks lēmums, un uh, Junkera pieeja ir viena lieta, bet tagad mēs. Uh, Eh, vispār eh, vērtējam projekta ticamību un tādas trūkst, un šis multiplikātora efekts, manuprāt, ir vienkārši tāds triks, šeit ir pārklāšanās starp dažādiem finansējuma avotiem, viss ir diezgan neskaidrs, kritērija arī ir neskaidri, kas būs šie uh, uzņēmēji vai piešķir, līdzekļi tiks piešķirti katrai valstī atsevišķi, kādi būs šie finanšu instrumenti, vispār nekas nav skaidrs, kādi ir rentabilitātes kritēriji šiem projektiem, kas noteiks, kuri projekti tiks finansēti. Uh, nu, mums ir nepieciešama lielāka skaidrība, un būtībā mēs uzskatām, ka problēmu cēlonis ir eiro, un tieši eirozonā ir lielāks problēmas nekā valstīs, kuras neietilpst eirozonā. Es domāju, ka tas viss arī būtu jāsakārto. Protams, uh, uh, politiskā grība ir svarīga, kaut arī tiek teikts, ka nevajagot it kā visu šeit politizēt. Paldies. Paldies. Kolmer, pordos. Tālāk, Kalmarkungs, arī jums divas sapus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es Uh, gribu pieminēt pāris svarīgus faktus. Mēs runājam par investīciju programmu 315 miljārdu eiro apmērā un uh, mēs uh, tā ļoti vienkārši pieejam, mēs sakam, mēs gribam atbalstīt projektus, bet ir jāsaprot, ko tas nozīmē. Tātad, ja vidēji tie būtu 10 miljoni uz projektu, Tas nozīmē, ka mēs varētu finansēt 3015 projektus. Un ja būtu viens miljons, tad būtu uh, 31 tūkstotis uh, projektu. Jautājums, kā visu to pārvaldīt. Varbūt, ka mums ir arī konfliktējoši mērķi un, teiksim, ja uh, viss ir tik labs, uh, kā, kā tiek pasniegt, ja šie projekti būtu tik labi, tad jau tie tik un tā tiktu realizēti bez ESIF uh, atbalsta. Tāpat ir jāatrod arī tie menedžeri, kur tad pārvaldīs šos 3000 vai 30 tūkstošu projektus, tos pāraudzēs un izvērtēs. To vispār ir grūti iedomāties. Vēl grūtāk es varu iedomāties, kurš visu to varēs izkontrolēt. Un uh, kā varēs izlasīt šīs atskaites. Uh, Uh, vai viss būs uh, ļoti uh, neskaidrs, vai viss tiks izvērtēts ļoti pozitīvi, un manu prāt, Būmana kungs nebūtu ļoti laba doma jums aizdot mūsu kredītkartes, lai varētu šos projekts īstenot. Paldies! Muchísimas gracias, señor Colmel. Ahora tiene la palabra el señor Vali. Paldies, tālāk Valī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies arī referentiem. Šis priekšlikums, kā jau teica mans kolēģis, ir solis uz priekšu, salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tomēr šis teksts vēl nav galēji izstrādāts, tai ir nepieciešams vēl piestrādāt. Es gribētu tikai atzīmēt eh, dažas lietas. Mums ir noteikti jāatrod papildu resursi. Mēs nevaram mazināt finansējumu zinātnē. Mēs esam norādījuši uz daudzām jomām, kur nauda netiek tērēta efektīvi. Mēs varētu investēt novatoriskāk, izmantot naudu labāk, efektīvāk. Arī lēmumu pieņemšanas saurskatamība ir svarīga. Mēs negribam radīt tādu sistēmu, kur eh, ar sabiedriskiem līdzekļiem mēs garantējam eh, kaut kādas privātā peļņu privātiem uzņēmumiem un negribam sadalīt savējiem eh, šos projektu piedāvājums. Un par finansējumu mēs negribam, lai būtu piedāvājumi, kas dublējas. Mēs negribam, lai sociālie būtu tad tie zaudējumi un peļņa būtu privātās rokās ir jābūt garantijai, lai projekti būtu labi funkcionējuši. Jāatbalsta ir MVU un arī jaunie uzņēmumi, kas nodarbojas ar jaunām tehnoloģijām, ar jaunievedumiem. Šie uzņēmumi sniedz vislielāko ieguldījumu sabiedrības tālākajā izaugsmē, ekonomikas izaugsmē. Un vēl mums ir jāizveido tādas objektīvas izvērtēšanas procedūras lai nerastos uh, nekādi jautājumi un procedūra būtu labi izstrādāta. 200 miljardi gadā ir finansējums mazāk par 5 miljardiem uz vienu valsti. Šai naudai varbūt nebūs tik milzīga uh, nozīme, un te ir diezgan liela marketinga propaganda bijusi, bet tālāk mažikungs. Monsieur le Président, euh, merci. Priekšsēdētāji, paldies. Es vēlētos uh, runāt par trīs lietām. Un uh, te es runāšu par lietām, kas man satrauc. Pirmais komentārs attiecas uz geogrāfiskā sadalījuma principu. Es piekrītu kolēģiem par to, ka vajadzētu izvairīties no nacionalizācijas. Tā viņi saka, bet es domāju, ka mēs varētu atbrīvoties no uh, kohēzijas, eh, ekonomiskās kohēzijas, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķiem, un es aicinu ekonomikas un budžeta komiteju uzmanīgi ieklausīties reģionu komitejas nostājā un Eiropas reģionu nostājā, kas ir nobažījušies par to, ka šie kredīti beigu beigās tikai uh, koncentrēsies lielajās metropolēs un aizmirstu tās daļas, tos reģionus, kur ir liela vajadzība pēc investīcijām. Neaizmirsīsim, ka Junkera plāna e, mērķis un doma ir arī nodarbinātības veicināšana un būtu vismaz savādi, ja nebūtu investīciju reģionos, kur nodarbinātības problēma ir vislielākā. Mums uh, nevajadzētu aizmirst šo mm, kohēzijas mērķi, un mēs eh, šorīt arī runājām par mm, snieguma, reze, ja performances rezerves izmantošanu. Es atgādināšu, ka šis ir jautājums, kas skar reģionālo politiku. Mēs eh, vedām pārunas eh, iepriekšējā sasaukuma laikā par to, un šī performances rezerve Mm. Es tur piedalījos pārunās, un tās bija ļoti sarežģītas, un es īsti neredzu, kā tad mēs varam šādi, bez kādiem piesardzības pasākumiem, bez kādām šāda veida saistībām rīkoties. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Otrs komentārs saistās ar pārvaldību. Patiešām nepieciešams vairāk kontroles, vairāk cauradzamības, un mēs par to arī iesniegsim grozījumus. Mēs arī raudzīsimies, lai nebūtu kādi interešu konflikti starp tiem, kuriem būs jāpieņem lēmumu, un privātajiem investoriem. Visbeidzot, pēdējais komentārs. E, tas saistās ar problēmu, kas arī ir tikpat būtiska. Mēs esam e, likumdošanas projektā, un te ir uh, Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Mums ir jāvirzās uz priekšu ļoti ātri. Komisija arī virzās uz priekšu, un mums reizēm ir tāds iespējas, ka lēmumi tiek pieņemti ar valstīm, un ka beigās pieņemtajiem lēmumiem būs maza ietekme. Vārds Hubners kundzei. Yeah. I, I... Paldies. Vispirms es gribēju komentēt Ulman kunga teikto par reģistratūru. Viņš izteica nožēlu, ka dalībvalsts nevēlas dot ieguldījumu zemajā, diezgan zemajā kapitāla bāzē. Bet, um, ja būtu šis ieguldījums no dalībvalstīm, tad eh, mēs varētu ātrisināt šo jautājumu. Es kā, ja būtu komisija, es būtu diezgan priecīga, ja šādā ziņā dalībās nedod savu ieguldījumu. Mums vēl ir investīcija platformas, kur mēs varam piedalīties. Tālāk, ja mēs ieskatāmies eh, valstu eh, labspusēs. Tad mēs varētu atrisināt šo jautājumu. Otrs komentārs ir par Eiropas parlamenta atbildību kā budžeta iestādes atbildību. Es eh, cenšos saprast, kāda veida kontroli mēs varam, ko, ko jūs piedāvājat, kāda veida kontroli. Varbūt man ir sīkāk jāizlasa šis priekšlikums, bet um, es redzu tikai atskaitīšanos, tā kā ziņošanu par kaut ko, kas jau ir noticis, tādu ex ante pieeju saistībā ar investīciju stratēģijas lomu un darbu ar investīciju vadlīnijām. Mēs esam tiešām atbildīgi kā budžeta iestādi par šo virzību. Trešais komentārs ir šāds, vai jūs esat eh, padomājuši par to, ka tās garantijas, kas cerams netiks izmantotas, ka tās varētu dot atpakaļ tām programmām, no kurām tā šobrīd ir atņemtas nost? Un pirmais komentārs ir, atbalstot arī kolēģus, ir šaubas par advisory hub efektivitāti. Mums jau ir šāda adjustment programma kohēzijas fondā tāda pieredze, tur tieši ir šis centrs vai hub, princips, un mēs redzam šodien, kā absorpcijas kapacitāte un arī kapacitāte vai spēja izstrādāt eh, projektus, kam būtu jāatbilst ļoti daudziem kritērijiem šeit šajā jaunajā pieejā, un kā arī, kur būs nepieciešamība ieiet jaunajā finansu inženierijas sistēmā, ir baža, ka absorpcija produkcijas kapacitāte būs mazināta ne tikai valstīs, kas ir mazāk attīstītas, bet arī vairāk attīstītās. Uh, Tāpēc šīs konsultatīvais centrs eh, varbūt būtu jāstiprina un nevis jāmazina tā nozīme. Un piektais komentārs ir saistīts ar uzklausīšanu Eiropas parlamenta. Es atvainojos, bet es tomēr gribu pateikt, citu kolēģi runāja 4 minūtes, man ir ļoti svarīgs jautājums šis. Es esmu nobažījusies par um, uzklausīšanu, tieši ekspertu uzklausīšanu. Mums ekonomikomitejā ir ļoti daudz tādas pieredzes rīkojot šīs uzklausīšanas. Ir ļoti daudz cilvēki, kas būs atbildīgi par Eiropas finanšu sektoru pārvaldību, Eirozonu un tā tālāk, bet šie varbūt nav eksperti, kas eh, saprot šo sistēmu kopā. Mums ir jābūt atbildīgiem, jāizvēlas pareizie eksperti, jāvēršas pie pareizām iestādēm, pareizajā hier hierarhijas pakāpē. Paldies! Tālāk Mūrī kundze. Thank you. Yes. Uh... Jā, paldies. Es varētu tiešām atbalstīt tikai iepriekšējos runātājs. Esmu iespēdota eh, ar šo darbu. Ir, ir ļoti daudz grozījumu. Gribu fokusēties uz pārvaldību un pārskatu atbildību. Nu, un, un pārvaldību. Es varētu šeit atbalstīt kolēģu Uh, komentārus. Varbūt šī te frāze uzticies man, tāpēc, ka esmu baņķieris, tas uh, šobrīd neizraisa tādu konfidenci Eiropas Savienībā. Uh, te mēs vēlreiz izceļam Eiropas parlamenta lomu, izvērtējot regulējumu, kas tiek piedāvāts, izvērtējot arī tos ieguvumus, ko mēs varētu piedāvāt no savas puses, lai būtu vēl papildināti esošie priekšlikumi. Šis eh, papildināmības eh, jautājums ir svarīgs, kā arī nodarbinātības izvērtējums vai mērījums ir svarīgs. Tālāk jautājums par to, kur ņems naudu, no, no kurienes nāk šis eh, finansējums. Mēs runājam par to budžeta komitejā, arī pētniecības, industrijas, tirzniecības komiteja ir, tātad, nu, ir svarīgi, lai būtu atbalsts fundamentāliem pētījumiem. Uh, un nevis grantus tikai vajadzētu atbalstīt, kā piedāvā komisija. Šeit ir ļoti svarīga šī atšķirība un mm, ir ļoti skaidri jānošķir šie finansējuma mērķi. Un tas, ko piedāvā kā alternatīvo finansējumu, arī mūsuprāt ir ļoti svarīgs piedāvājums. Un visbeidzot, es gribētu runāt, kā jau teica arī Polija Eh, par šo konsultīvo centru Advisory Hub. Mēs uzskatām, ka šeit tiešām šim centram iespēja dot patiesu mm, pievienoto vērtību, varētu palīdzēt tiešām cilvēkiem, kas griež pēc palīdzības fondā. Ir ļoti lielas eh, neskaidrības tieši pieteicēju pusē. Pieteicēji nesaprota, kādā veidā gūt piekļuvi fondiem, tāpēc eh, šis konsultīvais dienas varētu tiešām dot milzīgu papildu ieguvumu šim fondam. Paldies! Ah, Paldies, Mūdī kundze. Es neredzu Karinkungu. Karin Tātad Ferēras kundze. Bueno, gracias. I'm... Well, I, I, I won't repeat what I... Es neatkārtošu to, kas jau šeit izskanējis ir. Uh, Es vispirms gribu pateikties abiem referentiem. Es uzskatu, ka šis darbs ir ļoti svarīgs. Otrkārt, es domāju, ka mums uh, ir detalizētāk jāparunā par šo tekstu. Tas uh, nav vienkārši, nav viegli saprast, kā šī struktūra darbosies ar šo investīciju komiteju, ar šo konsultatīvo centru, ar šo vadošo valdi. Un ļoti ļoti grūti tagad saprast, kā šīs mm, uzdevumi un pienākumi tiks sadalīts ar visām institūcijām un personāžiem. Otrkārt, es gribēju pasvītrot to, ka ir nepieciešams labāk saprast pārvaldības eh, principu. No vienas puses tas ir tāpēc, ka mums joprojām ir situācija, kas raksturot trešajā pantā. Eh, tur ir noteikts, ka valde eh, strādās vai atspoguļos to kapitāla daudzumu, kas ir ielikts iekšā fondā, un pēc šīs sākotnējās fāzes, tur, kur strateģisko orientāciju vadīs jau komisija un Eiropas investīciju banka šajā vēlākajā, vēlākajā fāzē, mums ir jānodrošina fonda strateģiskā orientācija, lai to neietekmētu šie akcionāri, kas varētu uh, nāk pat no ārpus Eiropas. Mums ir nepieciešams, lai būtu korekta atdeve Eiropas finansiālajā ietverā. Tas viss ir saistīts ar pārvaldību, un tā ir pirmā baža. Un otrs jautājums ir par kritērijiem. Es domāju, ka kritērijos ir jāpievieno arī kaut kādi mērķi, Uh, attiecībā uz šo milzīgo nevienlīdzību likvidēšanu Eiropā. Mums uh, tiešām tā ir problēma. Vienā Eiropas daļā ir daudz investīcijas, citā nav vai arī citās Eiropas daļās vispār nav investīcija, tās neeksistē, un mērķu saraksts ir pārāk plašs, un tad mums ir vesela rinda neatkarīgu iestāžu, dažādu platformu, kas ir īpaši nolūku tādi formējumi, un pār šiem mums nav nekādas kontrols. Mēs varam rīkot uzklausīšanu vai. Bet tad šī visa sistēmas funkcionēšana iziet ārpus sistēmas vadītāju vai īpašnieku kontrols, runāt par garantijām. Uh, Tāpēc mūsu atbildības joma būtu jāprecizē daudz labāk, lai mēs tiešām varētu saprast labāk, kādā veidā mm, mēs varētu panākt to, ka mūsu jaunais mehānisms iet vajadzīgā virzienā. Tas ir ļoti plaši, bet, protams, es detalizētāk arī skatīšos šajā tekstā. Paldies. Ajolas kundzei vārds eh, transporta komitejas referentēm. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uh, visu pirms uh, sirsnīgi sveikt Fernandesa kungu un Būmana kungu, jo re, uh, atzinumā ir virkne vērtīgu un konstruktīvu priekšlikumu. Junkera iniciatīva noteikti ir ļoti atbilstīga no transporta Mm, viedokļi, un mēs um, transporta komitejā atbalstām šo projektu. Mēs zinām, ka tas ir uh, projekts, kas mm, Eiropu nostāda uz izaugsmes, uh, nodarbinātības radīšanas ceļa. Mērķis šeit ir meklēt līdzekļus, kur tie atrodas, ir šī investīciju Mm, instrumenti, izaugsmas veicināšanas instrumenti, Connecting Europe Facility, apvārsnes 2020, mm, bet vajadzēja atrast uh, finansējumu pēc iespējas vienkāršākā veidā un mm, arī no transporta perspektīvas un uh, pārlūkot, pārskatīt šos instrumentus ir gana delikāti. Un uh, saistībā ar Connecting Europe projektu ir visnotaļ pretrunīgi. Uh, aspekti, jo ir saistībā ar mērķiem starp šiem abiem projektiem, arī ar apārsni 2020. Un šeit es domāju, ka dokumentā vajadzētu skatīt to, lai Erlam, Eiropas parlaments atkal pārskatītu savu lomu saistībā ar resursu piešķiršanu. Mēs pēdējos eh, gados esam parādījuši to, ka esam eksperti, lai atrastu finansējumu, efektīvi to darītu, un arī ļoti skaidri te izskanēja, ka mums ir nepieciešama mm, eh, likviditāte, ne obligāti garantijas, jo garantijas var ieviest arī radošākā veidā. Eh, un vēl tiek runāts ne par pirmajiem diviem gadiem, bet par drīzāk trešo un ceturto gadu Līdz ar to te ir arī lielākas elastības iespējas. Runājot par CEF, mēs sākām jau pirmo konkursu, un tas arī ir vissvarīgākais. Runājot par pārvaldību, nacionālās platformas spēlēs izšķirošu lomu, lai piesaistītu līdzekļus un lai censtos um, piesaistīt interesantus, dažādus un ilgspējīgus projektus. Mūsu mērķis ir CEF uh, kontekstā ietvert eh, tos projektus, kur ir nacionā, nacionālie projekti, kas varētu pieskaistīt līdzekļus. Runājot par finanšu aspektu, zinu, ka te ir zināmas bāžas, ka šiem eh, vērtējošiem ekspertiem vajadzētu būt ekspertiem gan finanšu, gan eh, nozares mm, ekspertiem. Un tad tika runāts par stabilitātes paktu, ka tam nevajadzētu būt šķērslim, tam nevajadzētu kavēt pieeju iniciatīvai. Man tas liekas izšķiroši. Paldies Mierasa kungam vārds. Ora, eh, eu primeiro, em primeiro lugar, <clears throat> gostava de eh, reafirmar as divergências de fundo. Es eh, paldies, vēlētos vēlreiz norādīt, ka ir ļoti lielas eh, atšķirības viedokļos, kad mēs eh, paskatāmies uz mērķiem un piedāvāto nājumu. Un nav nekādas uzticības uh, mums ir jānodrošina, ka mēs varam atrast risinājumu. Mums ir nepieciešams mm, finansējums, lai izvestu mūsu ekonomiku no strupceļa. Pretējā gadījumā nav nekādas perspektīvas. Bet ir, uh, uh, es esmu sazinājies Portugālē ar desmitiem mazu uzņēmumu, un viņi vienkārši dzīvo uh, bezcerībā, tagad tiek liberalizēta brīvā tirzniecība, un šeit nav nekāds optimisms jūtams, un tādēļ mums ir nepieciešams risinājums. Šeit tiek piedāvāti tirgus risinājumi, bet tirgus nedarbojas, tirgus ir uh, strupceļā. Un šeit es nesaskatu nekādus risinājumus, kas varētu darboties. Tie šeit nav piedāvāti. Un arī uh, pilsoņiem ir e, šaubas arī par EC, e ECB tagad uzpērk e, riskantos vērtspapīrus, bet šī nauda netiek novirzīta reālās investīcijās. Mēs neatbalstam šo iniciatīvu ir šaubas par pārvaldību, par projektu izvērtēšanu, arī par garantijām un par finansējuma taisnīgu sadalījumu. Šeit nav paredzēts finansējums atsevišķām dalībvalstīm, un to mēs nesaprotam. Ir nepieciešams taisnīgums un jādomā par teritoriālo kohēziju. Un uh, ir um, jāatbalsta uh, infrastruktūras uh, izveide. Paldies, Jērgas. Thank you, uh, Chair, and I too welcome the proposals and thank. Paldies, priekšsēdētāji, un es uh, sveicu uh, referentus par šo atzinumu projektu, un es eh, piekrītu vairākiem komentāriem, kas jau izskanēja, un es domāju, ka doma, ka mums kā parlamentam vajadzētu nodrošināt, kā līdz likuma devējam bu, eh, budžeta jomā eh, šos jautājumu skatīšanu ir ļoti svarīgi, lai mums būtu savs vārds sakāms projekta atlasē un pārvaldībā, un kā Ferēras Mm, kundze jau teica, pārvaldība ir e, ļoti svarīga un izšķiroša. Tagad ir lielāka elastība finansēšanas jomā, bet es e, domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis e, veiktu iemaksas fondā un padarītu to spēcīgāku. Un, ja mēs paraugāmies, kā mēs risinām šīs lietas elastīgā veidā valstu budžetos, un tad projektu kritēriju jomā mums noteikti vajadzētu uh, Uh, prioritizēt un noteikti par prioritāti to, ka mērķis šim fondam ir izaugsme un darba vietu radīšana. Mm, kolēģi runāja par transportu un enerģētikas projektu akcentēšanu, bet es vēlētos nā, mm, uh, minēt arī uh, kultūrā šīs kreatīvās uh, nozares, un es domāju, ka šī tiešām ir nozare, kur būtu liela atdeve un ātra atdeve izaugsmes un darba vietu radīšanas jomā, un es domāju, ka mums vajadzētu paplašināt kritērijus un iekļaut manis minēto piedāvājumu. Liels paldies! Gils kundzei tagad dodu vārdu Vaiders kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vispirms es tiešām gribētu sirsnīgi pateikties abiem ziņotājiem, Fernandes un Bulmaņa kungiem. Pēc viņa ziņojuma šis projekts kļūst neapšaubām skaidrāks un arī uh, daudz efektīvāks. Ko es gribēju uzsvērt? Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka ziņojumā ir pausts kohēzijas mērķis, nepārprotams kohēzijas mērķis, jo tas, eh, par ko daudz valsts uztraucās, bija, ja šī fonda līdzekļi varētu tikt izlietoti labiem projektiem, bet tajās valstīs, kur iekšzemes eh, koprodukts uz iedzīvotāju jau tā ir augsts, tad šī kohēzijas šķirtne vēl vairāk palielinātos, un tāpēc bija ļoti svarīgi uzsvērt gan šo kohēzijas mērķi, gan arī to, ka mūsu šī investīcija fonda mērķis ir tālākas um, ekonomikas attīstības, sociālo jautājumu risinājums un tā tālāk. Uh, jau iepriekšējie mani kolēģi runāja par to, ka ir nepieciešama skaidri kritērija projektu izvērtēšanā, tam es pilnīgi piekrītu. Es piekrītu arī tam, ka kaut arī ir paredzēts neatkarīgs uh, institūts projektu vērstē, vērtēšanai, tomēr kontrole vai kā šie projekti tiek izvērtēti un vai tie ir tie labākie, šis kontrols mehānisms tomēr ir jānostiprina. Eh, ļoti attīstāma ir ideja par tehnisko palīdzību projektu sastādīšanai, jeb tas saucamais advisory hub. Eh, es domāju, ka ļoti labi, ka ir izdzēsts arī priekšlikums par tā finansēšanu no eh, Connecting Europe Facility, jo es domāju, ka uh, nu, infrastruktūra, ceļi mums ir pārāk svarīgi, lai tur atņemtu kaut vienu miljonu, kur nu vēl 20. Tālāk es gribētu uzsvērt arī to, ka ir nepieciešama arī finanšu stabilitāte, un tāpēc būtu veidojams pre-funded guarantee fund, un šis garantija fonds kalpot par tādu garantu, ka tiešām mūsu projekti saņem šo finansējumu. Un labs moments ir arī tas, ka tiek runāts, ka varētu pirmām kārtām atbalstīt tādus paaugstināt riska projekts, jo gal galā Eiropa pašlaik ir nu, mazliet ieslīgus tādā pašapmierinātībā, ka mēs esam labākie, mēs esam progresīvākie. Diemžēl tā īsti vairs nav, tāpēc mazliet vairāk riska, mazliet vairāk jaunu projektu, digitālā ekonomika, zinātne. Tieši tas būs tas, kas ir vajadzīgs. Bet kopumā sirsnīgs paldies abiem kolēģiem par lielisko darbu. Paldies! Muchas gracias, señora. Lielas paldies, Vaidars kundze. Tagad dodu vārdu Toeres kungam, budžeta kontroles eh, referentam. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es kā budžeta kontrolas komitejas referents vēlos norādīt, ka runājot par finansējumu. Mums ir jāpatur prātā, cik grūtas bija sarunas par vidēja termiņa finanšu plānojumu, un mūsu komiteja iepriekšējās uh, eh, sasaukumā Eh, priekšsēdētājs cīnījās kopā ar citiem kolēģiem par parlamenta ietekmes palielināšanu un atbildības palielināšanu, lai līdzekļi tiktu labāk izmantoti, un ja līdzekļi tiek eh, neizmantot, tad tos ir jāpārdala. Bet eh, šeit ir dalīta atbildība ar dalību valstīm un uh, Mums ir arī eh, jānodrošina, ka finansē, eh, mēs uzskatām, ka eh, līdzekļu atņemšana zinātne inovācijām ir nepieļaujama, jo šie līdzekļi iepriekšējā periodā ir atbilstoši izmantoti. Un budžeta kontroles komitejas uh, ziņojumā ir norādīts, ka ir uh, jāīsteno auditi, revīzija un ka Eiropas revīzijas palātai arī ir jāpārbauda Eiropas investīciju uh, bankas darbs lai uh, varētu pēc tam ilgtermiņā īst, izvērtēt šo pasākumu uh, efektivitāti, jo parlaments ir atbildīgs nodokļu maksātāju priekšā un ir jānodrošina, lai programma īstenībā pildītu izvirdītos mērķus un mums ir jāīsteno ilgi ilgstoša e, demokrātiskā kontrole par šīs programmas īstenošanu. Paldies! Paldies Vārcemankas kungam! Ďakujem, pán predsedá. Chcem sa poďakovať spravodajcu. Paldies. Paldies. Es vēlētos pateikties referentiem par Um, milzīgo pievienoto vērtību, kādu viņi mums ir snieguši. Mēs redzam, ka uh, visi meklējam veidus, kā atbalstīt šo projektu, lai to varētu īstenot. Es domāju, ka mēs varētu mm, šo entuziasmu pārcelt uz tirgu, un tas ļautu viņam uh, kustēties un darboties krietni vairāk un sasniegt šo vērtību, kas ir vairāk par 350 miljārdiem eiro Uh, eiro. Un Junkera plāns ir tikai viena daļa no šīs mozaikas, lai izkustinātu Eiropu. Mums ir jāparūpējas par to, ka iegūstam informāciju arī par citām šīm mozaikas sastāvdaļām. Ir uh, tik daudz lietu, kuras vēlamies darīt Eiropā, bet uh, dažādās darbības, kuras mēs veicam, tam nebūs tik lielas ietekmi, piemēram, Humneres kundze vērsās pie dalību valstīm ar aicinājumu veikt iemaksas, bet eh, šīs iemaksas no dalību valstīm ir atkarīgas no tā, cik esam veiksmīgi citos pasākumos, kurus pieņemam, lai radītu sinerģijas. Vēl vēlos teikt, ka mana mazā valsts Slovākija Eh, krietni vairāk labuma gūtu, ja 250 no mūsu uzņēmumiem nebūtu nodokļu oāzēs balstītas, eh, bāzētas. Liels paldies! Fer Hoizen kungam vārds, kundzei vārds. By, uh, uh, Paldies. Paldies, daudzas lietas jau ir izskanējušas. Es vēlētos vienu nelielu komentāru izcelt Runa ir par eh, šo bīstamību, ka būtu pārāk liela politiskā interference šajā projektā, jo te ir akcents uz augsta riska projektiem. Šī iemesla dēļ mums ir jāievieš mm, šī valdes steering komicija, tā lai mēs neapdraudētu mm, Eiropas investīciju bankas trīskāršo A novērtējumu. Un mm, mums te ir jā. Mm, novērtē, kur nāk nauda šī garantiju schēmām, un mums tāpēc ir atbilstīga diskusija jāveic par kritērijiem, bet mums eh, vajadzētu pie tā arī palikt, jo, ja būs eh, lielāka interferencija, iejaukšanās šajā projektā beigu beigās, eh, varētu investīciju banka zaudēt šo trīskāršo A, un tā būtu ļoti slikta lieta. Tas bija vienīgais komentārs, ko vēlējos slikt priekšādātājiem. Lielas paldies! Nu, Ferhoisenes kundze. Ja vēl kāds vēlētos izteikties, tad vēl ir iespēja uzklausīt kolēģus. Varam uzklausīt arī komisiju, Eiropas investīciju banku un noslēgumā uzklausīsim referentus. Ja neviens nevēlas vairs izteikties, tad eh, Ekfin ģenerāla direktora kungam došu vārdu. Thank you, Paldies priekšsēdētāji. Komisija gribētu pateikties referentiem par ļoti ātro darbu, kas ir paveikts. Tas nozīmē, ka šī iniciatīva ir ar augstu prioritātes līmeni parlamentam. Es eh, šodien fokusēšu savu runu uz jomām, kas mūsuprāt ir problemātiskas. Pirmā problēma, kas mums ir svarīga, mums ir jāpatur šis temps, nedrīkst to zaudēt. Uzņemtais jāsaglabā un šai ziņā ir uh, jārunā par um, iecelšanas procedūrām. Tām būtu jāierobežo laikā, lai tās neievilktos bezgalīgi. Otra baža uh, saistīta ir ar investīciju vadlīnijām Esam gandarīti, ka parlamentā pret šo ir milzīga interese, interese ir par investīciju politiku, tomēr šeit ir arī risks, ja mēs ieliekam šīs investīciju vadlīnijas līdzlemšanas ietvarā ar um, visām dalībvalstīm, ar visām parlamentu komitejām, kas gribēs detalizēt par to visu runāt. Es varu garantēt jums, ka būs nepieciešams seši mēneši, varbūt pat vesels gads lai nonāktu pie saturiskā kont konteksta, mm, konsensa vadlīnija ziņā, un tas atkal visu procesu padarīs lēnāku. Es saprotu, ka jums ir leģitīms intereses par saturisko pusi, un mēs arī gribētu jūs mūdināt šo aspektu paturēt prātā, bet eh, runājot par plānu virzību, ātrumu ziņā, te ir risks. Trešais - šī atbilstības kritērija Mēs uzskatām, ka uh, lielāku uzmanību būtu jāvērš uz uh, to izstrādu vai rakstīšanu. Piemēram, ir paredzēts veikt visaptverošu ietekmes izvērtējumu attiecībā uz katru projektu, uh, ko iesniegs investīcija komitejā. Tas tomēr ir par daudz. Iedomājieties, jums ir projekts kur ir paredzēts finansēt 25 veidzirnavas valstī, un tad eh, vajadzēs izvērtēt visu ietekmi uz tautsēmniecību. 25 dzirnavas, eh, kā ietekmē visu tautsēmniecību, tas ir pārāk daudz un pārāk laika ietilpīgs process, un nevienam tas nav vajadzīgs. Tālāk eh, nākamais komentārs, kas jau izskanēja šeit mums ir jādara tā, lai investīcija komiteja mm, ne, nebūtu pakļaut kaut kādām aizdomām. Investīcija komiteja ir stūrakmens. Uh, un mums ir jādara tā, lai izlietojuma jautājumi tiktu pieņemti ekspertu lokā, kas ir neatkarīgi no dalībvalstīm, no EIB. E, šie eksperti tiek atlasīti pēc e, savu tehnisko zināšanu principa. Un e, tāpēc mums nedaudz uztrauc šo ekspertu atlases procedūra. Mūsuprāt, tas varētu atvērt šo procesu politizēšanas riskam Mēs e, negribam šeit, e, lai, lai viņi kaut kādas vadlīnijas vai politikas izstrādātu. Mēs viņus rekrutējam, lai viņi īstenot. Viņi ir īstenotāji un šai ziņā mēs gribētu, lai viņi rīkotos um, tikai tādā ziņā, ka viņi izskata projektu un citu neko nedara. Un mums ir arī šajā investīcija komitejā ir jābūt pareizam tādam ekspertu savienojumam. Uh, lai eh, būtu pētniecības, transporta, enerģētikas, MVU eksperti, dažādās jomās eksperti. Un ir jābūt arī tāda kolektīvā zināšana par geogrāfiskajiem tirgiem, jo eh, arī pēc geogrāfiskā principa investīcija veikšana dažādās vietās var būt dažāda, bet šeit nevajadzētu būt politiskam nekādam spiedienam. Un visbeidzot, no komisijas viedokļa raugoties, Mēs eh, esam ārkārtīgi nobežījušies mm, par to, ka ir svītrots 18. un 19. pāns, mm, un tas eh, nav īpašs pārsteigums gan. Un mēs gribējām šeit pasvītrot trīs lietas. Vispirms šī ideja par to, ka gada budžeta diskusijā mēs atstājam jautājumu par to, kā finansēt garantiju fondu. Mums šeit mēs saskatām recepti, kā radīt vēl, vēl lielāku haosu salīdzinot ar gada budžeta diskusijām, kāds ir šodien. Mēs zinām, ka atrast kaut kādas rezerves gada griezumā ir ļoti grūti. Otrs elements, ko varbūt neie, neievēroja pilnīgi visi, par eh, budžeta funkcionēšanas prognozējamību. Daļa no mūsu izdevumiem ir bāzēta uz iespēju veikt padziļinātu daudzgadu programmēšanu. Ļoti daudzi, piemēram, pētniecības projekti tiek finansēti daudz gadu garumā, un ja katru gadu mēs, teiksim, atkal uh, pa, pa jaunam, mēs nezinām, ko mēs dosim un ko mēs saņemsim. Es eh, jums varu teikt, ka eh, līdz ar to mēs arī radam milzīgu risku un milzīgu neskaidrību. Un visbeidzot, kāds deputāts eh, teica, ka šeit EIB e kreditreitings. Uh, varētu tikt mazināts. Bet pastāv arī Eiropas Savienības riska reitinga mazināšana, ja mēs sniegsim garantijas bez skaidriem paskaidrojumiem par to, ka mēs finansēsim šīs garantijas. Mēs visi saprotam, ka šī ir ļoti sarežģīta diskusija, bet tā nav diskusija, eh, ko mēs varam ignorēt, pamēst zem tepiķa un atstāt eh, kaut kādām gada pārunām. Ja mēs nedosim skaidru atbildi tagad, eh, Katram, protams, ir arī savs viedoklis par komisijas piedāvājumu, bet ja mēs nesniegsim skaidru atbildi, tad e, tirgus e, situācija to izmantots un, un, un viņ, mums būs ļoti grūti to atrisināt. Paldies, prezident. Indeed, Mr. Angel, now I give the... Paldies, tagad dodu EIB e Marijai Šovai vārdu. With, with, uh, with your agreement, Chair, I... My name is, is Nicholas Jennett. I'm head of the new... Esmu Nikolas Jennets, es esmu um, jauno produktu nodaļas vadītājs Eiropas Investīcija bankā. Vispirms vēlējos pateikties gan uh, debašu dalībniekiem, gan referentiem par to, ka viņi pauda uh, Uh, domu, ka garantijas ir ļoti būtiskas, ka tām ir jābūt uh, bez nosacījumiem un uh, neatsaucami pieejamām. Uh, Tas ir ļoti būtiski. Tātad ESIF garantijas uh, loma ir uh, ļaut EIB ievērojami palielināt iespējas investēt riskantākos projektos un piesaistīt privāto finansējumu, lai nodrošinātu paredzēto investīciju apjomu. Lai varētu uzņemties šo risku, garantija ir izšķiroši svarīga un kredīta reitinga aģentūras, kuras vērtē mūsu reitingu, ļoti uzmanīgi raudzīsies uz to, kā šī garantija tiek piešķirta. Un šai garantijai absolūti ir jābūt neatsaucamai un beznosacījumu. Par to es pateicos jums par atbalstu. Otrkārt, Uh, tika izcelta Nacionālo uh, attīstības banku loma sadarbībā ar EIB. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai garantijas pārvaldību, kā tas ir paredzēts priekšlikumā, veiktu e, Eiropas komisija caur EIB un lai e, Uh, tiktu uh, piešķirts garantijas nacionālām bankām starp uh, kopīgi pārvaldītām um, platformām. Ir nepieciešams saskaņot šo programmu visā Eiropā. Tāpat deputāti pauda arī bāžas par to, vai visi ieguldītāji saņems atbilstošu atdevi no saviem ieguldījumiem. Un uh, nākamais jautājums par augstu risku un komplementaritāti. Kā daudz runātāju uzsvēra, ESIF mērķis ir dot iespēju EIB uzņemties augstāku risku uh, un panākt komplementaritāti, piesaistot investors arī no privātā tirgus. Tādēļ es domāju, ka ir svarīgi izvērtēt faktus. Tātad ESIF pēc būtības nodrošina uh, to iniciatīvu skaitu ievērojamu palielināšanu, ko banka jau ir investējusi sadarbībā uh, ar komisiju. Šodien daudz ir runāts par uh, zinātnes un inovāciju nozīmi, un es gribu norādīt uz to, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga programma, kurā tiek izmantots finansējums uh, no programmas apvārsnes 2020, lai veicinātu zinātniskos pētījumus un inovācijas. Un uh, 7. Panā, uh, pamatprogrammā bija riska uh, sadales uh, finanšu instruments. Un, uh, Eh, šie instrumenti, par ko mēs runājam, var veiksmīgi darboties. Un runājot par komplementaritāti, tā dod iespēju paplašināt šo programmu un uzņemties riskus, kas ir lielāki nekā tie, eh, ar kādiem parasti strādā Eiropas investīciju banka. Tātad mēs jau eh, darbojamies šajā jomā, bet ESIF mums dod uh, iespēju paplašināt šo darbību daudz lielākā mērogā. Tālāk par uh, šīm investīcijām, ko uh, atbalstīs ESIF. Es gribu jums, uh, jūs iedrošināt un norādīt, ka jebkurš investīciju projekts, kurš atbilst uh, kritērijiem, tiks nāc tā kā tas ir attiecībā uz citiem EIB apstiprinātiem projektiem, to darīs direktoru padome. Tiks izmantot visi parastie uh, drošības uh, mehānismi, kas darbojas mūsu bankā. Es uh, Eh, gribu teikt, ka garā, eh, mēs garantējam pieņemto lēmumu neatkarību. Un eh, šāda pieeja arī garantē projektu kvalitāti, gan tehnisko, gan finansiālo, gan ekonomisko, gan vides kvalitāti. Tāpat tika runāts par reģionālo līdzsvaru. Es gribu norādīt, ka EIB viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt uh, kohēziju un reģionālo līdzsvaru. To mēs jau ņemam vērā sniedzot aizdevumus, un uh, tas ir iestrādāts mūsu gada biznesa plānā. Liels paldies, un noslēgumā dosim vārdu referentiem. Sākumā dodu vārdų Fernandesa kungam. Lielas paldies! Es vēlos pateikties visiem runātājiem, kuri piedalījās debatēs, un es vēlos vēlreiz pateikties mūsu līdzstrādniekiem, eh, gan sekretariāta darbiniekiem, kuri ļoti daudz un intensīvi ir strādājuši. Un jau tika norādīts, ka mē, darba grafiks ir ļoti saspringts Un tomēr šis darbs ir ļoti svarīgs mums. Saulaicīgi ir uh, šis projekts uh, jāievieš dzīvē. Es vēlos pateikties ēnu referentiem un it īpaši līdz referentam Udo Būmanam. Mēs turpināsim šo darbu, lai veiksmīgi to pabeigtu Eiropas Savienība daudz iegūs no ESIF izveidošanas, tiks radīts jaunas darba vietas, eh, tiks veicināt ekonomikas izaugsme, un mēs praktiski neko nevaram zaudēt. Mums ir jāatceras, ka mēs sniedzam 8 miljārdu garantiju, lai piesaistītu kopumā 315 miljārdu, miljārdu lielas investīcijas un pēc tam, ja fondā iekļūst, ienāks papildu līdzekļi, tad tie atkal būtu jāinvestē. Tāpat svarīgi ir, lai Eiropas parlaments piedalītos deleģēto aktu pieņemšanas procesā, lai tiktu panākta vienošanās ar komisiju ir jānodrošina, lai šis fonds stiprinātu teritoriālo un sociālo kohēziju. Un kohēzijas valstīs ir eh, lielākas iespējas veikt investīcijas, un eh, šis fonds būtu, eh, šis fonds būtu jāatbalsta arī ar uh, atbalsta platformām uh, un struktūra fonda atbalsta platformām. Šī ja uh, reģionos nav labās administratīvās kapacitātes, tad ir mazākas iespējas projektus īstenot, un tādēļ ir nepieciešama apņēmība. Eh, mēs runājam par budžeta garantijām, bet eh, tiek uzdoti arī papildu jautājumi par elastību attiecībā uz šiem projektiem. Mums ir Eh, lai arī tas nav politisks lēmums, bet mums ir nepieciešams politisks atbalsts tam, lai parlaments varētu īstenot savu kontroli. Un mūsu priekšlikums neatšķiras tik ļoti no komisijas eh, priekšlikuma, komisijas priekšlikumā ir uh, runa par Connecting Europe Facility un Eiropa 2020, kur tiek uh, um, atņemti līdzekļi no Connecting Europe, tiek 3,3 miljārdi atņemti, un tad vēl ir 2 uh, miljārdu rezerve paredzēta, bet parlaments uzskata, ka ir uh, jāmeklē risinājumi katru gadu sadarbībā ar padomi, uh, Un mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ir jāprasa ierakstīt, ka šo garantijas uh, summu nedrīksta pēc tam uh, paņemt atpakaļ. Un, lai viss uh, labi darbotos, šis darbs ir jāpaveic. Protams, Eiropas investīciju banka mūs atbalsta. Būtu labi, ja viņi varētu pārņemt šo 16 miljārdu garantiju un Eiropas parlaments būtu atbalst, atbildīgs par 5 miljārdiem. Tas būtu liels atbalsts un tā mēs varētu šīs problēmas atrisināt. Bet mēs pie šiem jautājumiem turpināsim strādāt un es vēlos izteikt teikti tādu lūgumu. Būtu labi, ja tiktu iesniegti priekšlikumi par uh, uh, finanšu jautājumiem, kas varētu novest pie vienprātības padomē. Mums ir nepieciešams meklēt konstruktīvus risinājumus, bet es gribu arī teikt, ka investīcijas ir laba lieta gan publiskās, gan privātās, ja tiek radītas darba vietas, tiek uh, radīta ekonomikas, veicināta ekonomikas attīstība, un privāti investīcijas jau uh, nav nekas slikts, ir projekti, kurus ir iespējams īstenot, kur var sasniegt progresu, un gribu teikt, ka šis fonds atbalsta ne tikai investīcijas un uzņēmumus, bet šī fonda mērķim ir jābūt mazināt birokrātiju, mazināt šķēršļus iekšējā tirgus darbībai un ir jāveicina energo tirgus integrācija Eiropā. Paldies, Fernandes kungs, un tagad noslēgumā Bulman kungam vārds. Paldies! Eh, kolēģi uzstājušies 26 reizes es pateicos kolēģiem par konstruktīviem ierosinājumiem un priekšlikumiem. Es domāju, ka mēs varam vēl apspriest pēc tam detalizētāk eh, jūsu iesniegtos grozījumus. Es nezinu, vai man ir divas vai trīs minūtes, lai atbildētu šiem 26 jautājumiem un uh, runām, un es uh, gribu teikt, ka komisija un investīcija banka arī uh, norādīja uz to, ka mums daudz kas jāpavēst tuvāko nedēļu laika. Nikolas Benžamin, ja mēs darītu to, ko jūs ieteicāt, tad mums vairs nebūtu nekādu priekšsēdētāju nākamā sanāksmē, ja jūs man būtu iedevuši man naudu. Uh, ja projektam nav ticamības, tad to nevar īstenot. Ja mēs nepildām uh, parlamentā savus mājas darbus, tad šis projekts nevarēs tiks īstenots. Eh, viena piezīme par eh, eh, darbības ātrumu. Tātad, kā tika norā, kā norādīja EIB un komisijas pārstāvis, mums ir nevairāk kā seši mēneši, lai to paveiktu. Mēs savu uh, Uh, ziņojumu sagatavojām trijās uh, nedēļās un uh, tūkotāji visu ļoti ātri iztūkoja un es jums apsolu, ka mēs strādāsim ātri, mērķtiecīgi, tik ātri, tik mērķtiecīgi, cik vispār ir iespējams, cik varēs paveikt mūsu izstrādnieku un mēs paši, cik varēsim paveikt. Un es uh, gribu teikt arī, ka mēs uh, nevaram vienkārši parlamentā noskatīties, kā tas viss virzās uz priekšu. Mēs gribam aktīvi piedalīties šai procesā, jo mēs esam atbildīgi vēlētājiem pilsoņu priekšā un pārvarēsim vienu pārpratumu nekur mūsu dokumentā, ko uh, mēs ar Jose Manuelu nesakām, ka mēs visus projektus detalizēti gatavojamies izvērtēt. Eiropas investīcija banka ar to nodarbojas. Un mūsu ziņojumā nav nekā daudz uh, vairāk, ka Nikolas to pirms kādu brīžu arī pateica. Diem, Eh, žēl šorīt komisija nav uz mūsu viļņa garuma. Es ceru, ka nākotnē komisija sapratīs, ka mēs runājam vienā valodā. Nekur mūsu dokumentā nav teikts, ka parlaments izlems par to, kas būs eh, tie eksperti, kas izvērtēs projekts. Un, eh, bet Eiropas parlaments norāda, ka Tad, kad būs šis īsais saraksts eh, šai vadības grupai, mēs vienkārši paudīsim savu viedokli. Tā nav politizācija. Es gribu atgādināt, ka visu risku uzņēmas Eiropas Savienības budžets. Un um, parlaments ir viena no divām budžeta iestādēm, un tādēļ mums, protams, ir jā piedalās uh, mm, personu atlases, pers, um, darbinieku atlases procesā, un mēs arī piedalīsimies šajā ekspertu atlases procesā. Žozē Manuels un citi uh, varbūt ir uh, lielāki speciālisti attiecībā uz finansēšanas mehānismu nekā uh, es, bet es domāju, ka mēs izstrādāsim tādu risinājumu, kas uh, nodrošinās lielāku elastību un uh, paredzamību un uzticamību fonda darbībai nākotnē. Liels paldies! Uh, sadarbošos ar jums arī turpmāk. Liels paldies, Būmana kungs! Mēs visi apzināmies, kāda ir lielā parlamenta atbildība. Daudz gaidas ir radušās, mums ir lielas cerības šajā projektā, un mēs nevaram ciest neveiksmi. Mēs esam aicinājuši būt elastīgi, un es arī aicinu visus būt elastīgiem, lai varētu vienoties par pozitīvu risinājumu. Un došu vēl vārdu kolēģim Artijusa kungam. Uh, Paldies, eh, godātie kolēģi, uz man lielu iespaidu ir atstājušas debates, kādas nu pat noturējām. Tās ir ļoti daudzsološas un tās apliecina Eiropas parlamenta apņēmību ātri atbildēt invest investīciju gaidām, lai aizpildītu deficītu, kas mums rada grūtības. Manuprāt, ir trīs izaicinājumi, kas mums jāpieņem. Pirmais ir īstenošanas termiņa izaicinājums. Pārāk bieži Eiropas Savienība pakļauj sevi kritikai par to, ka lēmumu pieņemšanas process ir pārmēru garš un ka mēs nespējam reaģēt uz, konjunktī, uz konjunktūru un atbilstoši līdzpilsoņu gaidām. Un uh, abi referenti, kurus sveicu, ir spējuši parādīt, ka mēs varam mobilizēties, ātri strādāt un piedāvāt priekšlikumus. Tas nu dien ir daudz sološi. Otrais izaicinājums būtu. En, pārāk daudz regulējumu neieviest. Eiropas Savienība darbojas ar šiem noteikumiem, bet pārāk daudz noteikumu eh, varētu neļaut sasniegt mērķus, kurus vēlamies sasniegt. Un visbeidzot, trešais izaicinājums ir uzticības izaicinājums. Ir šis investīciju deficīts, trīkums, bet likviditāte ir eh, pāri malām, ir mm, šī līzinga politika, kāda ir Eiropas centrālajai bankai, un tā piedāvā investīciju rīcībā eh, daudz likviditātes. Ja investori nezin, kur likt naudu un ka tiek aizdota nauda investoriem ar negatīviem procentu likmēm, tad te jautājums ir vairāk par interesi. Bet šajā gadījumā runa ir par riska investīciju projektiem, un lai pārvarētu šo risku un lai sniegtu uzticību investoriem mēs ieviešam Eiropas Savienības garantiju, ko vēl papildina Eiropas Investīciju bankas garantija. Un šeit, protams, es, man ļoti svarīgs bija referentu priekšlikums, ka budžeta komiteja katru gadu atradīs veidu, kā atbildēt šīm gaidām. Nesmu drošs, ka m, mm, tirgi varēs tam piemērot tikties, eh, kolēģi, un mm, pēdējās pārunās par šo 2014. gada mm, eh, pārskatīto budžetu un 2015. gada budžetu mums mm, izdevās eh, tikt galā, kaut arī bija 4 miljārdu papildu apropriāciju maksājums, mums tomēr izdevās stabilizēt neizmaksāto rēķinu. Um, Nu, problēma. Tas, ka bija 25 miljārdu eiro nenomaksātie rēķini, varētu radīt bažas investoriem, jo ja viņi nespēs 25 miljārdus samaksāt paredzētajā termiņā, eh, kā tad eh, notiks lietas, ja mēs prasīsim garantijas. Un es uzticos šajā ziņā referentiem, lai atrastu eh, veidu sistēmu, kas ļautu nocementēt šo uzticību bez kādām um, pārdomām. Es saprotu, ka 18. 19. pants ir pārunu pamats turpmākajās nedēļās. Bulmana kungs un Fernandesa kungs un uh, arī citu komiteju referenti no TRAN un ITRES ir nu, jāatrod paredzami, skaidri mm, eh, risinājumi, jo te ir runa par ilgtermiņa investīcijām, un investoriem ir nepieciešama redzamība un stabilitāte. Investori būs mm, krietni gatavāki investēt, ja iekšējā tirgus eh, regulatīvais satvars būtu apvienots un stabilizēts. Nu, lūk, daži komentāri no manas puses. Vēlreiz liels paldies referentiem, nu dienu apbrīnoju jūsu uh, Mm, spējas eh, ekonu un budžeta sekretariātam, pateicos arī citām iesaistītajām komitejām un parlaments visspēcīgākais ir tad, kad vairākas komitejas strādā kopā un kad izdodas naklajā ar vienu vienotu priekšlikumu, kam būs liels pārliecības spēks, lai eh, padomes atbalstu mēs varētu gūt. Un, uh, Tagad vēlos norādīt, ka līdz 19. martam pulksten 12. tātad ceturtdienā var iesniegt grozījumus, 4 AM ir atvērts un likumdošanas priekšlikums 4 ATM. Uh, būs un būs at, atsevišķi balsojums uh, saskaņā ar 59. pāntu. Es atgādināšu, ka šis 59. pāns ir par grozījumiem rezolūcijas projektiem var attiekties tikai uz nolīgumu vai arī komisijas priekšlikumu noraidījumu. Tur nevar iekļaut priekšlikumus un uh, nedz arī politiskas dabas komentārus. Nu, lūk, Liels paldies par jūsu piedalīšanos. Sanāksmes slēdzu. Okay. Un placer, un placer, un placer,